Colleagues, may I ask you to take seat? Kolēģi, ieņemsim, ieņemiet vietas. Un pirms mēs sākam uzklausīšanu, lūdzu sekot vietu ierādījumam un arī norāda, ka šodien varat sekot sanāksmes norisei vai un straumēšanā internetā vai arī uzklausīšanas telpā. Atgādinu, ka aplaudēt drīkst tikai deputāti, ja viņi tā vēlas. Labrīt! Labrīt, Olskogas kundze, nodarbinātības komitejas priekšsēdētāji, Buzeka kungs un es no Ekon komitejas sveicam Jurki Katainenu kurš ir komisārs nodarbinātības investīciju izaugsmas un konkurētspējas ziņā. Šodien uzklausīšana notiek trīs komitejās. Saskaņā ar procedūru, kas norāda, ka ja komisāru uzklausa kādas komitejas kompetencē, tad to uzklausa šīs komitejas. As, eh, asociētās komitejas šajā uzklausīšanā ir transporta komiteja un reģionālās attīstības komiteja. Parlaments īsteno tiesības balsot par jebkuru jaunu komisijas eh, kolēģiju. Un novērtē, vai komisāra amata kandidāts eh, kvalificējas būt par koalīcijas locekli un īstenot savus pienākumus. Atgādinu, kā komisāra amata kandidāts ir rakstiski atbildējis uz jautājumiem, rakstiskās atbildes ir izdalīts deputātiem visās valodās un saskaņā ar procedūru kandidāts ir iesniedzis interešu deklarāciju. Juridisko lietu komiteja norāda, ka tai nav iebildumu attiecībā uz interešu deklarāciju. Tagad īsi par uzklausīšanas struktūru. Komisāra kandidāts iesākumā nāk klajā ar ievadpaziņojumu ne garāk par 15 minūtēm, un 5 minūtes viņam būs paredzēta sanāksmes noslēgumā. Pēc ievadrunas būs 45 jautājumi, ko uzdod deputāti ar trim minūtēm, kas sadalītas sekojoši. Viena minūte jautājumam, divas minūtes atbildēji. Atgādinu deputātiem, ka trīs mini, minūšu laika periodi jautājumiem tiks stingri ievēroti. Motiskā tūkošana notiks 3, 23 valodās, līdz ar to visi runātāji var izmantot savas dzimtās valodas. Sanāksmei var sekot parlamenta tīmekļu vietnē. Un visbeidzot, dažas piezīmes no manis kā ekonomikas priekšsēdētāji. Jaunajai komisijai būs jāsasniedz ambiciozi mērķi. To starp jāatbalsta ekonomikas atveseļošanās, jāatbalsta darba vietu veidošana un jāstimulē investīcijas reālajā ekonomikā. Pārvarot investīciju trūkumu, kas raksturo Eiropas ekonomiku pēdējo gadu laikā. Šajā sakarā eh, paketi ar 300 miljārdiem investīcijām, ko, par ko ir paziņojis e, jaunievēlētais komisijas priekšsēdētājs, ir būtiski, un mēs detalizēti skatīsim šo plānu. E, tās uzmanības centrā infrastruktūras izpēta inovācijas, tāpat nozīmīga summa tiks novirzīta projektiem, lai Eh, bezdarbnieki varētu atsākt darba gaitas. Papildus tam mums ir jāpieliek ja lielāki pūliņi, lai varētu jauniešu garantiju ziņā panākt konkrētas darbības. Un visbeidzot, komisija un parlaments ir iecerējuši cieši sadarboties, lai nodrošinātu to, ka ekonomikas politikas koordinācija notiek efektīvi un ņem vērā struktūra reformas šajā sakarā pēc ekonu koordinātoru lēmuma esmu lūdzis jaunievēloto komisijas priekšsēdētāju Junkaru sniegt skaidrojumu par atbildību sadalījumu komisijas ekonomikas darba grupā, it īpaši attiecībā uz komisijas iekšējo un ārējo pārstāvību. Un mēs šajā sakarā gaidām Junkerkunga atbildes. Un tagad dodu vārdu Maritai Ulfskogai, kas ir nodarbinātības komitejas priekšsēdētāja. Paldies, priekšsēdētāji, un es izteikšos savā dzimtajā zviedru valodā. Eiropas Savienībā pārvietošanās brīvība ir ārkārtīgi būtiski, ir nepieciešams nodrošināt izaugsmu nodarbinātību, taču Tas nedrīkst novest pie sociālā dempinga, netaisnīgas konferences un ir jāparedz pasākumi, lai strādājošie tiktu pietiekami aizsargāti kopīgais tirgus nedrīkstētu mazināt priekšrocības un atcelt ko koplīgumus. Eiropas Savienībai nedrīkst paredzēt regresīvus pasākums un pasliktināt darba nosacījums, jo tas apdraudētu strādājošo tiesības un uzņēmumu korektu darbību. nacionālisms, ultranacionālisms, populisms aizvien pieaug, tāpēc, ka Tainēna kungs, jūsu postenis ir ļoti svarīgs. Un pirmais jūsu amata nosaukuma vārds ir nodarbinātība. Paldies! Jeržīs Buzeks. Paldies, Roberto Gualtieri. Paldies. Ma Ulfskogs kundze. E, šī uzklausīšana notiek pēdējā Eiropas parlamenta uzklausīšana dienā. Mēs esam piedalījušies daudzās uzklausīšanās, bija ļoti interesants diskusijas par Eiropas par problēmām. Sveicu komisāram at kandidātu Katainen, kurš ir komisāra amata kandidāts jaunajā komisijā. Un sveicu visus kolēģus no Ekon, ITRE un EMPL komitejām. Jūs, kas esat šajā zālē, pārstāvat NVO, MVU, nozares, visi tie, kuri seko mūsu uzklausīšanai, jo tā notiek publiski. Mēs vēlamies parlamentā rīkoties caurskatāmi Šai uzklausīšanai var sekot e, internetā, straumēšanas režīmā. Tagad daži vārdi par itre komiteju. Tā atbildes par izpētes, inovāciju, rūpniecības, uzņēmēju darbības e, jautājumiem, maziem vidējiem uzņēmumiem, enerģiju, digitālo ekonomiku. Visi šie jautājumi ietekmē konkurētspēju. To mēs ļoti labi zinām. Un Viss šie jautājumi ietilpst vice priekšsēdētāja amatā kandidāta kompetencēs, kur viņš sadarbosies ar citiem komisāriem. Visās šajās jomās, ko es uzskaitīju turpmāko piecu gadu laikā, ir ļoti daudz izaicinājumu. mūsu kolēģi no ITRE komitejas, un es pats pārstāvu ITRE komiteju, vēlas uzzināt to, kā komisāra amata kandidāts ir iecerējis tikt galā ar šiem uzdevumiem un piepildīt mūsu līdzpilsoņu gaida šajā sakarā. Paldies! Un tagad lūdzu līdzpriekšētāju Gualtieri turpināt sanāksim. Paldies, Buzekungs! Un tagad mēs varam pāriet pie pirmās runātāju kārtas. Dodu vārdu Krišjānim Kariņam, IT koordinatoram. Varbūt mēs gribam uzklausīt komisāru kandidātu uzrunu vispirms. Ievadpiezīmes eh, ir ļoti interesants un īsas, bet atvainojiet, šī ir jau piektā uzklausīšana.